The sitting is resumed. The minutes of yesterday. Atsākam darbu. Vakar dienas protokols ir pieejams. Vai ir kādi komentāri? Ja nav, tad eh, protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Vakar